paziņojumu pirmais priekšsādātāja ir saņēmusi no Nīderlandes kompetentajām iestādēm ziņu par Andrē Elisena ievēlēšanu mm, kā Eiropas parlamenta locekli, kas aizstās Vikiju Meijeri, sākot no 13. jūnija, un parlaments eh, pieņem zināšanai mm, to, ka Elisona kungs eh, stāsies eh, parlamenta locekļa amatā